Atsāksim mūsu sēdi. Iepriekšējais dienas protokols un teksti, kas ir pieņemti, ir pieejami vai ir iebildumi. Izskatās, ka iebildumu nav. Un līdz ar to priekšsēdētājs vēlas sniegt jums informāciju, ka Dārija